pat ja jūs tiešām esat pārliecināts vai pārliecināti, ka tas ir vajadzīgs. Un šeit mēs atkal varētu izveidot tādu savienību starp parlamentu un augsto pārstāvi, lai strādātu pie lietām, kas, eh, kas man pašam varbūt eh, nebūtu izdarāms vienatnē, jo nav pietiekami spēju. Tāpēc es domāju, ka šī sesija varētu būt labs sākums, lai mēs strādātu kopā pie cilvēktiesību aizstāvības visā pasaulē. Paldies! Paldies! Un noslēgumā vārds referentei Vizler Limas kundzei lūdzu. Thank you, Mr. Borrell, for all... Paldies eh, par visiem skaidrojumiem, Borrell kungs. Es eh, vēlreiz gribētu eh, um, dzirdēt um, balsis tiem, kas runā šodien, tā kā tas atspoguļo ziņojumā. Uh, Es eh, pie tā, kas jau piebilsts, vēl gribētu atgādināt atsevišķas grūtības, kas tika pieminētas. Multilateralisms, ko man neizdodas izrunāt, paldies, multilateralisms, daudzpasējība, proti, ir ļoti svarīgs, jo tas ir pīlārs, eh, lai eh, tas palīdzētu cilvēktiesību aizstāvjiem, kuriem ir grūtības. Uh, Uh, LGBT pārstāvi, kam ir grūtības atsevišķās valstīs, vardarbība pret sievietēm un bērniem, ražošanas ķēdes, kas sagādā problēmas, uzņēmumi, kam nav vajadzīgās atbildības, piespiedu laulības. Tas viss starp daudzām grūtībām, kas ir minētas un tika pieminētas šovakar. Mums ir jauni instrumenti, novērošanas centri, jūsu eh, pārstāvis cilvēktiesību jautājumos un reliģijas brīvības jomā. Bet es gribētu īpaši noslēgumā runāt eh, par to, eh, ko jūs teicāt, ko jūs no mums lūdzat. Ir zināmas lietas, kas katru reizi atgriežas šajās sarunās, ko mēs redzējām, kad strādājām pie ziņojuma. Nevajag, lai cilvēki, kas ir vainīgi cilvēktiesību jomā, lai tie varētu palikt nesodīti. Nepieciešams tos tiesāt. Mums jādara viss šajā virzienā. Uzstāt uz daudzpusējību, uzstāt uz, uzstāt uz to, lai darījumu tirdzniecības pasaule uh, būtu tāda, par ko mēs varētu lepoties. Un šajā ziņā es gribētu pieminēt uzraudzības mehānismu, kam vajadzētu pastāvēt, tad, kad mēs runājam par tirdzniecību. Jo viens ir prasīt, lai kaut kas tiktu darīts, un otrs ir uzraudzīt, lai tas tiešām tiktu izdarīts. Es varu tikai cerēt, ka nākotnē tas notiks, eh, ka būs demokrātija un tiesiskums visā valstībā, un mēs ar jūsu darbību un ar, mēs ar savu nostāju šeit Eiropas parlamentā būsim veicināši, būsim veicināši problēmu atrisināšanu. Paldies visiem! Paldies! Ar to noslēdzam šīs debates. Balsošana paredzēta rītdien kamēr mēs e, gaidām nākamo punktu, Borela kungs e, var pārsēsties. Tātad darba kārtībā nākamais punkts ir kopīgās debatas par e, kopējo ārpolitikas un drošības politiku un kopējo drošības un aizsardzības politiku, respektīvi ziņojumu, kur autori ir Makalister kungs un Danžān kungs. Vēlos atgādināt, kā, kā jau ierasts, izmantojot elektronisko sistēmu un, ja jums tā labāk patīk, ar zilo kartīti varat pieteikties. Tātad, ja Borel kungs ir gatavs, tad vārdu dodam pirmajam uh, referentam Makalister kungam. Priekšstādātāji, dāmas un kungi, kolēģi, eh, runājot par šī gada ziņojumu par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, es domāju, ka mēs esam identificējuši galvenās problēmas, ar ko saskars Eiropas Savienība un arī izklāstījuši iespējamo ceļu uz priekšu. Šā gada pirmās divas nedēļas mums ir atgādinājuši par to, ko es drošības vide ir nestabila, neparedzama sarežģītāka un neskaidrākā iepriekš. Principā laikā kopš augstā kara beigām. Gribētu nākt klajā ar trīs galveniem konstatējumiem manā ziņojumā. Pirmkārt, multilaterālisms tiek apdraudēts šajā sarežģītajā laikā. Uh, Eh, multilaterālisms aizvien vairāk tiek apšaubīts, un mums ir jācīnas pret šādu tendenci. Tas ir jāliek mūsu centienu centrā, lai novērstu un atrisinātu konfliktus. Esošajā situācijā mūsu ārpolitikai E, un drošības politikai ir e, jāveicina mūsu interešu ievērš, ievērošana gan kaimiņos, gan visā pasaulē. Mums ir jāizmanto iespējas, lai veidot spēcīgāku un aktīvāku, strateģiskāku Eiropas Savienību. Otkārt, nostiprinot Eiropas, savi, Eiropas e, Savienības parlamentu kā šīs politikas pilāru, mm, es domāju, ka parlaments ir spēlējis lielu lomu dažādu konfliktu risināšanā, piemēram, mūsu centieni bija sekmīgi Ukrainā un Ziemeļmaķedonijā. Jo īpaši ņemot vērā Žana Manē dialoga satvaru, šiem centieniem jābūt par mūsu prioritāti arī tuvākajos gados. Ņemot vērā šīs politikas uzraudzību un arī izpēti, eh, mums ir jāskatās uz mūsu ārējās darbības kontekstu. Mums ir jāpanāk lielāka saskaņotība, atbilstība starp ārējiem un finanšu instrumentiem un kopēju ārpolitiku. Treškārt, kopējās ārpolitikas un drošības politikas stiprināšana, lai cīnītos pret globāliem apdraudējumiem. Esmu pārliecināts, ka kvalita, kvalificētais eh, balsojums padarītu mūsu politiku efektīvāku un eh, pātrinātu lēmumu pieņemšanu, jo vienotības panākšana neļauj mums eh, ticam rīkoties globālajā arēnā. Runājot par mūsu KDP un KDP, mums ir jāskatās uz mūsu spējām un arī dalībvalstu spējām rīkoties automātiski, kā arī veidot partnerības ar reģionālām organizācijām. Komisijas priekšsēdētājas paziņojums par e, Eiropas aizsardzības spēku veidošanu, nu, tas tiek atbalstīts. Kolēģi, visbeidzot es gribu teikt, ka neviena ES dalībvalsts nespēja e, efektīvi cīnīties ar mūsdienu globālajiem izaicinājumiem viena pati. Mums ir jāaizsargā mūsu vērtības, vienlaikus ievērojot ekonomiskās sadarbības un starptautiskās kārtības noteikums. Mēs esam būtisks spēlētājs diplomātijas, tirzniecības, attīstības sadarbības, humanās palīdzības jomā, kā arī pakāpeniski drošības un aizsardzības jomā. Mums ir jārīkojas strateģiski, izmantojot dažādas politikas un instrumentus, lai risinātu uh, izaicinājumus uh, tieši jās kaimiņu valstīs un arī tālāk. Ir pienācis laiks, lai mēs ņemtu savu likteni savās rokās un rīkotos kā pilnvērtīga lielvara starptautiskajās attiecībās, un es uh, varu apsveikt tikai to, ko ir teicis mm, mūsu augstais pārstāvis pirmajās darba nedēļās. Es domāju, ka viņu tiešām atbalsta Eiropas parlaments. Es gribu pateikties arī visiem kolēģiem par labo ieguldījumu, jo īpašēnu referentiem par ļoti labo un auglīgo sadarbību. Paldies! Ganz herzlichen Dank. Un... Paldies. Nākamais eh, Danžāna kungs, kurš ir referents par otru šodien apskatāmo ziņojumu. Lūdzu, vārds jums. Dargais augstā pārstāve kungs, vispirms gribu sirsnīgi pateikties visiem ēnu referentiem, neatkarīgi no politiskās grupas piedavības un atšķirībām, kas reizēm ir būtiskas par viņu būtisko ieguldījumu šim igadējam ziņojumam. Tā bija. E, kaislīgu domu apmaiņu vieta, bet <clears throat> eh, tas ir jautājums, kas nevienmēr ir izcēlās šajā sēžzālē. Es varu realistiski konstatēt situāciju aizsardzības jomā un pragmatiski priekšlikumi, lai to uzlabotu. Tādā veidā tika izstrādāts šis eh, ziņojums, kurā bija daudz grozījumu. Mēs konstatējam, ka ir drošības situācijas degradācija. Krīze ir mūsu kaimiņos - Sīrijā, Lībijā, Ukrainā, džihādistu uzbrukumi arī pašā Eiropā. Un tuvējos austrumos ir īpaši. Krīzes ir vienlaicīgas, savstarpēji saistītas, un līdz ar to mēs diemžēl redzam relatīvi mazspējīgu Eiropu situācijai pie mūsu durvīm vajadzētu ietekmēt mūsu konf komfortu, jo mūsu partnerattiecības to demonstrē tuvajos austrumos. Daudzi cer, ka šī, šie pārpratumi ir tikai nu, tā, kaut kas iekavās ņemams. Varbūt, bet varbūt arī nē. Man, man gribētos teikt, noteikti nē. Mēs šodien redzam bezatbildību. Uh, ka tad, kad Eiropieši domi, domā, ka citi mūžīgi nodošanās mūsu drošību, un mēs paši varēsim neuzņemties atbild, atbildību. Realistisks konstatējums ir relatīva Eiropas izgāšanās, runājot par notiko, notiekošo. Mums nepieciešama pragmatiska rīcība, lai Eiropa beidzot varētu rīkoties, nevis tikai paust sašutumu, nosodīt un tā tālāk. Pragmatismam jābūt ambiciozam, bet ne himeriskam. Dalība valstis ir un būs būtiskās darbojušās personas aizsardzības jomā. Pragmatisms ir atzīt, ka katra no tām, arī visaktīvākās un visambiciozākās, un es to saku kā francūzis, nav vienīgās, kas var izpildīt šo uzdevumu. Un, eh, eh, ziņojumā runās par situāciju Sahelā to starp. Un Eh, jāatbalsta nesenās iniciatīvas. Eh, Tām jābūt caurskatāmam, Eiropas aizsardzības eh, instrumenti paši par sevi neizveidos būtisku strateģisko atšķirību ilgtermiņā, īstermiņā un vidējā termiņā. Tad ir jautājums, vai mēs, Eiropieši, esam apmierināti ar to, ka mēs esam vērotāji vai pat lūdzēji par starptautisko drošību, eh, raugoties uz globālajām un reģionālajām lielvarām, kurām nekādu kompleksu nav. Mums visbeidzot jābūt, ir arī ko es aktīvi, un tam ir vajadzīgi līdzekļi. Šeit ir strateģiskie jautājumi, kas prasa debates. Es gribētu divus punktus pasvītrot. Vispirms runa ir par ambīcijām, kas jāveido, nevis par absolūtu realitāti šodien. Uh, Otrkārt, būt autonomiem nenozīmē pārtraukt uh, sadarbību ar partneriem. Gluži otrādi, būt spējīgiem pašiem novērtēt krīžu situāciju un nepieciešamības gadījumā pašiem dot atbildi, kas atbilst mūsu interesēm un mūsu prioritātēm. Konstatēt, ka drošības priori prioritātes mums, Eiropiešiem, nevienmēr ir tās pašas, kas mūsu partneriem Eiropā, tas nav nekas, par ko jākaunas Eh, tā nav saišu saraušana. To vajag saprast. Ir daudz jautājumu par klimata, steidzamu rīcību klimata jomā, sabiedrības sociālajā jomā, bet man liekas, ka ir eh, nepieciešams izskatīt arī mūsu strateģisko uh, gaitu šajā aspektā. Paldies! Paldies! Tālāk vārds augstiem pārstāvim, lūdzu, Borel kungs, vārds jums. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, uh, Monsieur McAllister, uh, Mr. Danjian, pour le travail. Euh, sagatavojot šo zina, ziņojumu, uh, jūs uh, parādījāt labu darbu. Es gribu iet teikt, ka mums nepieciešama kontinuitāte eh, par vērtību centrālo lomu. Mēs esam un turpināsim būt eh, lielvara, kas balstīta uz principiem - daudzpusējība, multilaterālisms, eh, starptautiskā kārtība, kas balstās uz noteikumiem. Tas ir mūsu politikas, ārpolitikas bāze. Es arī esmu priecīgs, ka jūs atzīstat vajadzību rīkoties apņēmīgāk. Mums tiešām tas ir jādara, jāparāda. Principā attiecībā uz visiem jautājumiem saistībā ar visām problēmām, ar kurām saskaramies. Tātad mums ir daudz apņēmīgāk jāaizsargā mūsu vitāli svarīgās intereses, jo mēs dzīvojam spēka politikas pasaulē. Uh, Mums ir vajadzīga pilnīgā integrēta ārlietu politika, kas apvieno dalību valstu spēku ar mūsu instrumentu koordinētu mobilizēšanu, un kā jūs ziņojumā ir norādīts, mums ir jāstiprina saite starp iekšējo un ārējo politiku. Tas jau ir vairākas reizes norādīts, un ir labi to vēlreiz atkārtot. Būtu vēl labāk to visu īstenot. Es apsveicu uzsvaru, ko jūs liekat uz atbilstošu finansiālu resursu nodrošināšanu ārējai darbībai nākošajā daudzgad finanšu schēmā. Mēs pavisam drīz to jau arī pieredzēsim, vai tas tā tad ir iespējams vai nav, jo īpaši mums ir jāsaglabā finansējums kaimiņa attiecību politikai Subsahāras Āfrikai. Vakar Es tikos ar Francijas Republikas prezidentu un arī piecu uh, Sahāras, subsahāras valstu priekš prezidentiem. Un, uh, mēs runājām par tiem resursiem, kas ir uh, vajadzīgi, vajadzīgi šīm valstīm, lai risinātu drošības problēmas, kas ir arī mūsu drošības problēmas. Un šo resursu nebija, un es nezinu, vai mums būs iespēja to visu nodrošināt. Partnerība Jūs pareizi norādījāt, ka visam, ko vēlamies darīt, ir vajadzīgi partneri. Mēs gribam būt multilaterāli, bet mēs nevaram būt vieni paši multilaterāli. Mums ir vajadzīgi vismaz divi, lai būtu multilaterāli. Vispār vairāk, vairāki pat, nevis tikai divi. Mums ir vajadzīgi līdzīgi domājoši sabiedrotie reģionālie bloki, teiksim, kā Afrikas Savienība vai ASEAN vai uh, ANO. Piemēram, klimata pārmaiņu jautājumos pēdējā sanāksmē Eiropa padome runāja par spēcīgu klimata diplomātiju, lai mūsu klimata ambīcijas eh, būtu arī citiem mūsu partneriem, citās pasaules daļās, jo ja tā nebūs, tad mūsu centieni būs pilnīgi velti. Mums ir jāstrādā kopā ar citiem, lai viņi būtu mūsu pusē attiecībā uz rīcību klimata pārmaiņu ziņā lai mēs gūtu panākums. Ticamība. Ir skaidrs, ka mēs zaudēsim ticamību kā ģeopolitisks spēks, ja nevarēsim panākt drošību un stabilitāti mūsu mm, mums tuvākajās kaimiņu valstīs. Teiksim, ja nevarēsim atrisināt Lībijas problēmas vai Rietumbalkonu problēmas, tad būs diezgan grūti pārliecināt kādu, ka mēs esam ģeopolitiska nozīmīga vara. Tāpēc mums ir jāpalielina centieni, lai nodrošinātu šādu rezultātu panākšanu. Piemēram, Kosovas gadījumā, kas notiek ar suverenitāti, uz turien nevar doties, jo nav valdības. Nu, līdz nākošā mēneša beigām būs jādodas uz Kosovu un Serbiju, lai apliecinātu mūsu apņēmību uh, ievērot Eiropas uh, Eiropas pieeju šī jautājuma risināšanai. Ar dažiem mūsu kaimiņiem mums ir sarežģītas attiecības, piemēram, nesenā Turcijas rīcība ir ietekmējusi mūsu un mūsu dalību valstu intereses, un situācija reģionā tiešām rada bažas. Vidusjūras reģiona centrs cieš uh, no milzīgām ģeopolitiskām uh, pārmaiņām, jo Pirms dažiem mēnešiem šo partneru varbūt pat nebija tur uz notikuma centrā, bet tagad viņi ir uzņēmušies vadošo lomu. Mums ir jāpievērš atbilstoši uzmanībam dienvidu kaimiņu valstīm, Irānai, Irākai un citām. Mēs esam darījuši visu, lai deeskalētu situāciju Bet tad jāskatās, kas tad sēž pie, kas tad sēž pie galda, lai panāktu uh, kara darbības pārtraukšanu. Tur ir Sīrija un Krievija, nevis mēs. Ziemeļāfrika. Daudz iespēju un daudz izaicinājumu. Padome ir uzticējusi komisijai līdz, jūnijam nākt, līdz jūnijas sēdē nākt klajā ar uh, visaptrošu rīcības plānu Āfrikai. Un jāsaka, ka līdz jūnijam nebūtu nav daudz laika, lai izveidotu šādu rīcības plānu kopā ar Āfriku. Jo mēs to nevaram darīt vieni paši. Mums nevar būt plāna Āfrikai bez afrikāņiem. Mēs sākam ar Sāhelas reģionu, un vakar Makrona kungam bija tiešām ļoti interesanta sanāksme. Tik uzaicināti pieci Sāhelas valstu pieci, pieci G valstis. Uh, un tika runāts par to, ko mēs varam darīt kopā. Un mēs darījām to pašu, darīsim to pašu arī ar Afrikas Savienības tikšanās reizē februārī. Latīņa Amerika, tur ir lielas problēmas no Čīles līdz Meksikai. Mums ir jādara viss, lai uzlabotu mūsu sadarbību. Mums arī ir jāstrādā pie mūsu interešu stiprināšanas Āzijā, kas eh, joprojām ir stabilākais un labklājīgākais reģions visā pasaulē. Arī došos uz Ņūdelī, lai piedalītos eh, dialogā un stiprinātu strateģisko partnerību ar Indiju. Un tad strādāsim arī pie samita ar Ķīnu. Tātad runājot par mūsu kopējo aizsardzības un drošības politiku un izaicinājumiem. Šeit eh, svarīgie jautājumi ir pilnīgi skaidri. Ģeopolitiskā pasaulē ES nav citas izvēles, kā stiprināt iespējas aizsargāt sevi un kļūt par ticamāku drošības uh, nodrošinātāju. Šīs politikas centrā ir 17 misijas un operācijas, uh, kas ir izvērstas dažādos pasaules reģionos. Un es šeit gribu sveikt to entuziasmu un apņēmību, ko izrādījuši tūkstošiem vīriešu un sieviešu, kas uh, zem Eiropas uh, karoga mm, dien uh, bīstamos apstākļos. Savā ziņojumā jūs esat pareizi norādījuši, ka mums ir jārisina pastāvīgi struktūrāli jautājumi, kas skar mūsu misijas. Mums ir jānodrošina ka šīs misijas eh, kļūst robustākas, gan runājot par cilvēku resursiem, gan arī um, pilnvarojumu ziņā. Es apsveicu to politisko atbalstu, kas tika um, pausts attiecībā uz uh, miera programmu. Tas palīdzēs mūsu partneriem um, risināt savas drošības problēmas, veidojot savas spējas. Un tas ir ļoti svarīgi, piemēram, runājot par subsahāras valstīm vai Sāhels valstīm. Mums ir jāizveido strateģiska autonomija. Dažkārt tas ir tāds pretrunīgs jautājums, ne visi to vienādi saprot. Tiešām jutīgs jautājums, bet šajā kontekstā tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina mūsu spēja sadarboties ar partneriem, kad tas ir iespējams, un, ja vajadzīgs, arī vieniem. Jūsu ziņojumā tiek norādīts, ka tas nenozīmē, ka ES atsakās no saviem partneriem tieši pretēji. Mēs paši vēlamies kļūt par spēcīgāku globālo partneri un uh, dosim labumu arī NATO, jo spēcīgāka Eiropas Savienība un spēcīgāks NATO iet roku rokā. Es gribētu uzsvērt, cik svarīga ir šī pastāvīgā uh, Eh, strukturētā sadarbība Eiropas aizsardzības fonda ietvaros. Jūs paši varat izlemt, kāda veida summas tiks iemaksātas. Jūs balsojat par to, līdzīgi kā miera programmā, kas uh, abas kļūs par mūsu uh, kopējās drošības un aizsardzības projektu pamatakmeni. Daudz kas jau tika teikts par to, ko mēs mēģinām darīt, un ziņojumā tas ir ļoti labi aprakstīts. Es varu teikt, ka es lielā mērā piekrītu tam, kas tur ir rakstīts. Es gribēju vēlreiz uzsvērt, eh, cik svarīgas ir tās jaunās robežas, ko mums nosprauž mākslīgais intelekts, kam būs arī politikas, eh, politiskas sekas kas um, dod iespējas uh, gan uh, dažādām valstīm, gan arī naidīgiem nevalstu spēlētājiem. Mums šeit ir jāsaglabā vadošā loma gan pasaules līmeņa diskusijās par dažādiem noteikumiem un normām, kā arī izstrādājot un piemērojot dažādās tehnoloģijas, lai nodrošinātu mūsu mm, drošību. Esmu pārliecināts, ka Eiropieši nemaz neapzinās, cik svarīgs šis jautājums ir. Un kādas varētu būt sekas izstrādājot mākslīgā intelekta tehnoloģijas eh, mūsu aizsardzības jomā. Un šeit nav runa par eh, ļoti tālu nākotni, bet varbūt par tuvākiem pieciem gadiem, kas šeit būs izšķiroši. Piemēram, kosmosa un jūras eh, nozara ir vēl viena strateģiski sektori, kuru mums ir koordināti jāizmanto dažādas Eiropas Savienības iekšējās un ārējās politikas Un šeit es gribētu uzsvērt, līdzīgi kā arī jūsu ziņojumā, ka Eiropas Savienības satelītu centram būs vajadzīgs nepieciešamais struktūrālais finansējums, jo īpaši no Eiropas Savienības budžeta, lai nodrošinātu pienācīgu ieguldījumu mūsu darbībās jo kļūs diezgan neiespējami ticēt, ka mēs varam kaut ko darīt visā pasaulē, ja nespējam novērot, eh, kāda tad ir šī pasaule. mums ir. Mums nevar būt satelīta centrs, kam nav pietiekami resursi, lai izpildītu savu misiju. Nobeigumā gribu teikt, ka tiešām eh, izaicinājumi ir lieli, likmes ir liktas lielas, un mums ir jādara viss iespējamais, eh, lai turpinātu nostiprināt mūsu kopējo drošības un aizsardzības politiku. Jā, ir zināmas problēmas eh, mūsu tuvējās kaimiņvalstīs un tuvākajā nākotnē. kas eh, kalpos par pierādījumu tam, kādas ir Eiropas Savienības, Eiropas Savienības dalībvalstu spējas un gatavība iesaistīties šajos procesos, piemēram, Lībija. Iedomājieties, ka tur ir panāktas, eh, panākta, panākts eh, kara darbības pārtraukums. Un mums ir jāvienojas par politisku risinājumu. Un ja šāda Un šāda uguns pārtraukšana var pastāvēt ilgāk par dažām nedēļām tikai tad, ja ir spēcīga uzraudzības procedūra. Vai mēs varam to nodrošināt? Un tie ir tie jautājumi, uz kuriem mums būs jārod atbildes tuvākajā laikā. Paldies! Herzlichen Dank und die erste Runde der Paldies! Tālāk politiskās grupas, eh, pirmais Eiropas Tautas partijas vārdā Gālerkungs. Paldies, priekšsarētāji! Parlamenta vēršanās pie izpildu varas eh, ir nozīmējis to, ka mums pašiem ir jāizpilda savu mājas darbi. Lībijā, piemēram, es neuzskatu, ka mēs eh, būtu ar atšķirīgām interesēm. Augstā pārstāvkungs lūdzu garantēja to, ka visas ES valdības ir vienā pusē Un tas var būt tikai starptautiski atzīto puse. Jo savādāk tad jāpievienojas e, Turcijas atbalstam. Lūdzu, aiciniet visas valdības Eiropas Savienībā iesaistīties kopā ar Franciju. Un garantējiet to, lai līdzekļi aizsardzības fondam netiktu mazināti. Tas ir ļoti svarīgi. Un uh, uz pozitīvas nots noslēgumā mums ir jāizmanto tā, to, ka mēs esam beidzot pieredzējuši demokrātiskas uh, vēlēšanas uh, blakus Ķīnai. Uh, Eh, Taivānā, respektīvi, un mēs vēlamies eh, eh, ko līdzīgu redzēt visā Āzijā. Paldies! Dankeschön, es folgt nun. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā Lopes kungs. Paldies! Šajā plenārsesijā mēs balsosim par diviem svarīgiem ziņojumiem par ārpolitikas jomu par KPD un otru par KDAP. Vēlos pateikties kolēģim Makalisteram vispirms par eh, darbu pie viena no šiem ziņojumiem. Mēs varējām ļoti labi sadarboties ar viņu. Šie divi ziņojumi skaidri parāda, ka pasaule, ar ko Eiropas Savienība saskaras šobrīd, ir ļoti atšķirīga no iepriekšējās. Ir liela konkurence starp lielvarām, un tas apdraud to, kā mēs eh, skatāmies uz pasauli, multilaterālās struktūras. Eh, standarti bija balstīti uz sadarbību un dialogu, bet šobrīd Eiropai ir jāņem savs uh, liktenis pašu rokās un jāizdara strateģiska izvēle attiecībā uz mūsu autonomiju un suverenitāti kā kontinentam. Mums ir jāveido pašiem savas spējas aizsargāt sevi, jāvirza savas intereses un jābalstās uz savām vērtībām. Mēs esam situācijā, ka mums ir jārīkojas pašiem. Tā skaitā aizsardzības jomā jāstiprina alianses, tīpaši saistībā ar eh, Āfriku un Latīņu Ameriku, un visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāsadarbojas. Augstiem pārstāvjiem šajā jomā ir ļoti svarīga loma tuvākajos piecos gados. Paldies! Paldies! Renew Europe eh, grupas vārdā Paita kungs. Paldies, varētu teikt, kolēģi! Lai Eiropas Savienība sadzirdētu globālajos jautājumos un uztvertu nopietni, tai jārunā vienotā balsī. Tas skar eh, ne tikai tirzniecības jomu, bet arī eh, drošības eh, politiku. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kopējā drošības un aizsardzības politikā Eh, ir daudz kas izdarīts, bet eh, ir eh, svarīgi, lai visas ES dalību valstis nopietni uztver šo kopējo aizsardzības politiku. Eiropas Savienība var ievērojami uzlabot Eiropas un transatlantijas drošību. Mums ir jāsadarbojas ar NATO un līdzīgi domājušiem partneriem. Uh, spēcīgāka aizsardzība Eiropā nenozīmē graut NATO. Tieši pretēji, spēcīgāka Eiropa būs spēcīgāks partneris NATO, uzlabojot mūsu mil militārās spējas, eh, darot to vienā vai citā veidā. Ņemot vērā izmēru E, šo valstu lielumu un spējas, mums ir jābūt spējīgiem aizsargāt sevi. Tāpēc laba sadarbība ar NATO, ASV un Kanādu ir ļoti svarīga. Bet, lai varētu aizstāvēt starptautisko tiesību principus, daudzpusējību, e, nu, jābalstās tieši uz šo daudzpusējību starptautiskajās attiecībās, nepieciešama militārās e, spējas, šī kapacitāte. Un tas skar ne tikai personālu, bet arī um, militāro tehnoloģiju pieejamību un uh, rūpniecību šajā jomā. It, ir arī jāpārvar uh, politiskās uh, pretrunas, jo savādāk uh, mums nebūs nekas sakāms blakus lielvarām kā ASV, Ķīna, Krievija un citām. Bez tam ir vairāk tūlītē risinām izaicinājumu kas prasa mūsu tūlītēju uzmanību, un uh, tur ir jāķeras pie darba jau šobrīd. Paldies! Butikoferkungs tālāk zaļo grupas vārdā. Paldies, godātie kolēģi! Žants Klods Junkers runāja par globālo politiku un e, Eiropas Savienības spēju tajā kaut ko ietekmēt. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam paļauties uz status quo, mums ir jābūt gataviem uzņemties jaunu atbildību. Tomēr ir skaidri jāapzinās virziens, pašu vērtības un intereses aizstāvēt, ir svarīgi, bet nevajadzētu iekrist lamatā saistībā ar lielvarām. Nevis balstīties uz vēlmi pašiem kļūt par lielvaru. Uz to ir jāstra, eh, arī jāvirzās, eh, strādājot pie daudzpusējības principa eh, saglabāšanu, lai tiesiskā vara nekļūtu par nostalģiskām atmiņām. Makalister kunga ziņojums ir labs, paldies par to, un es ceru, ka šajā virzienā mēs tad arī kopā ar kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem varēsim kopīgi virzīties. Paldies! Bonfrisko kundze, ID grupa. Please, yes. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, paldies Malkalistavam un Danžānam par šiem ziņojumiem un par viņu attieksmi. Uh, Eh, nu, teiksim, labāk saprast, grūti saprast, eh, kā netālu no mūsu robežām, eh, tojas austrumos, Ziemeļamerikā, kad sacā ietekmē arī uz mūs, mums. Pēc pieciem Junkera gadiem Lībija pašlaik iekrīt Turcijas, Krievijas un Ķīnas rokās. Un te mēs saskaramies ar pirmām grūtībām, bet jautājums ir vienkāršs, ko, par ko runāja arī Borela kungs. Politiskie instrumenti un resursi, ko mēs atvēlam Eiropas aizsardzībai, un tās eh, strateģiskā autom, eh, autonomija, vai tie dos uh, to drošību, par kādu runā parlaments, ko ievēlējuši Eiropas pilsoņi? Paldies! Nākamais ECR grupas vārdā Van Ordenkungs. Uh, thank you, Madam President. Paldies, priekšsarētāji. Es biju viens no konservatīviem deputātiem, kas tika ievēlēti 99. gadā, kas centās mainīt virzienu, kurā dodas Eiropas Savienība, lai labāk atspoguļotu bažas, eh, kas ir mūsu iedzīvotāju galvenokārt saistībā ar vienoto tirgu. Uh, pretojoties eh, nelielas politiskās elites federālajām ambīcijām un lai aizstāvētu arī mūsu nacionālo suverenitāti. Nekas to labāk neraksturo kā bruņoties spēki. Tagad Eiropas Savienība vēlas tos kontrolēt. Es arī atzīstu, ka apvienotās karalists un Eiropas demokrātiju prioritātēm ir jāiekļauj arī ASV uh, līdzdalība caur NATO. Man ir bažas. Es vadīju opozīciju pret eh, kādā EAP eh, jomu, konkrēti Eiropas armiju, tas, eh, tā saucamo izveidošanu tādējādi pretojoties tam, ka nacionālas prerogatīvas jautājums tiek pārņemts Eiropas līmenī. Un tad Žāna kungs runāja par strateģisku autonomiju kas principā nozīmē atšķirīgi vai atsevišķi no ASV. Tie ir tukši vārdi attiecībā uz NATO un atvēlē vienu rinkopu uh, apvienotā karalistē, kas ir vadošā bruņotā lielvara Eiropas Savienībā, Eiropā. Tiek, uh, notiek virzība uz uh, to, lai atdalītos no mūsu uh, alianses partneriem. Pagātnes eh, mācības mums neko acīm redzot nav devušas. Mums visiem ir jābūt eh, um, labākiem, centīgākiem eh, partneriem aliansē, bet demokrātijām ir jābūt solidārām NATO alianses ietvaros, nevis jāveido alternatīvas struktūras, kas tikai novedīs pie tālākas sašķelšanās. Zilā kartīte. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Van Ordenkungs. Jūs nevienmēr esat atbalstījis vairākumu šajā jautājumā, un mums nav bijusi uh, īpaši daudz punktu, par kuru esam viensprāts, ja nu vienīgi tieši par NATO un nepieciešamību stiprināt transatlantisko sadarbību. vai jūs vismaz atstāsiet man cerību, ka tā kā šī ir pēdējā jūsu plenāra sesija šajā parlamentā, ka jūs kaut kā nedaudz būsiet nostalģiski uh, attiecībā uz to darbu, ko mēs esam kopīgi padarījuši līdz šim? Atbilde. Vispirms es eh, vēlējos norādīt, ka es labprāt pieņemu jūsu jautājumu atšķirībā no iepriekšējām debatēm, kur divi kolēģi atteica manas zilās kartītes jautājumus. Redzēt, es eh, dodos prom no šī parlamenta ar zināmām skumjām. 30 gadus pavadīju kā karavīrs, 20 gadus šeit kā politiķis, esam, esmu sasnieguši vairākas labas lietas, bet tagad ir vesela tendence, kas tagad pātrinās ar Britu aiziešanu. Uh, kas, manuprāt, ved pilnīgi nepareizā virzienā, un esmu par to ļoti nobežījies. Labi, ejam tālāk. Vilanueva Ruiz kundze goe grupas vadā. Paldies, priekšsēdētāji! Nesenās spriedzes eh, eskalācija Irānā saistībā ar ģenerāļu Sulēmanijas lepkavību ir eh, radījusi jautājums par Eiropas eh, pilsoņu drošību. Cik droši jūs jūtaties, eh, ka Trumps vada šādas militārās eh, operācijas? Mēs vēlamies panākt ekonomisko labklājību, bet vienlaicīgi arī vēlamies drošību. Mums nevajadzētu atbalstīt valsts varas gāšanu valsts apvērsumu. Eh, mums ir nepieciešams stiprināt daudzpusējību, bet, lai to varētu izdarīt, mums ir jāapzinas, ka esam eh, izšķirošā brīdī, Mums prioritāte ir jādod dialogam, diplomātijai, demokrātiskai kontrolē pār militārām operācijām un jādara viss iespējamais, lai panāktu drošību, caur tiesiskumu un caur rūpēm par uh, planētu, demokrātiju. Ja mēs uh, centīsimies šos mērķus īstenot, tad uh, panāksim arī pārējos mērķus. Paldies, Papadakis kungs, tālāk. Καθαρά πράγματα. Οι δύο εκθέσεις συνιστούν Uh, ir skaidrs. Uh, šie divi ziņojumi sagatavo mūs jauniem konfliktiem Eiropas Savienībā ar autonomo daudzpusējo uh, darbību. Daudzpusējā komisija grib aizstāvēt Eiropas multinacionālo kompāniju intereses salīdzinot no pret Ķīnas, ASV un Krievijas kompānijām. Mēs šeit Mēs vairojam militāros Eiropas mehānismus, Eiropas aizsardzības uh, savienības ietvaros, un šie KDP, KDAP, eh, kaimiņa attiecību mehānismus eh, un aizsardzības citi mehānismi. Tam nav neko, nekā kopīga ar robežu aizsardzību, kā proklamē dažādas, dažādās Grieķijas valdības. Un kā pierādījums ir vienošanās uh, Turciju un uh, Lībiju. Un eh, tautai jāsaceļas pret imperialistisko paktu, nosodot visus, vis, vis, visu šādu vēlējo iejaukšanos. Paldies, Basesku kungs! Uh, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Maka Alistera ziņojums, tāpat kā Danžāna ziņojums, ir ļoti laba rokas grāmata, uh, kas dod mums nepieciešamo redzējumu nākotnē un sniedz mums atbildes, kas šodien vēl pietrūkušas. Es īpaši gribēju runāt par Danžāna kunga ziņojumu, jo runa šeit ir drīzāk par vīziju, ņemot vērā, kā aizsardzība ir specifiska joma. Un ir uh, nacionālās suverenitātes ietvarā. Un šajā ziņā dalību valstīm ir ļoti jaudīgs un stiprs mandāts, un tam nav vienādas izpratnes par Eiropas aizsardzību. Dalību valstīm ir dažādas stratēģijas, uztverot riskus, draudus Piemēram, ir dažādi viedokļi par militāro spēku izmantošanu, kā arī par armijas lomu Eiropas Savienībā. International Institute for Strategic Studies uzskata, ka būtu nepieciešams apmēram 350 miljardu, lai īstenotu mūsu Eiropas aizsardzības kapacitāti kapacitātes. Eh, tad, kad Eiropai būtu vajadzīgs pašai sevi aizstāvēt. Es atvainojos, bet mums ir jāturpina, un turpināsim ar kolēģi Aru Kovāču. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es domāju, ka mums ir ļoti labs dokuments. Paldies, Danžāna kungs! Un tās ir kopīgās pūles, ko pielikušas um, politiskās grupas, lai mēs nonāktu pie šī rezultāta. Es domāju, ka mēs var, esam sasnieguši zināmu līdzsvaru. Tas ir labi izbalansēts teksts, uh, kas run, runājot uh, par metodi, kas ir uh, izmantota padome un arī parlamentā. Viss ziņojums pasvītro, uh, cik svarīga ir nepieciešama dziļ, dziļāka integrācija. Mēs uz, mēs ticam Eiropas Savienoto Valstu garam, stiprākai Eiropai. Un aizsardzības un drošības uh, politika ir izaicinājums, un mums nepieciešamas efektīvas atbildes, kas spēj stiprināt Eiropu, kurā pieaug populisms un uh, cita veida līdzīgas kampaņas. Ar šādu ziņojumu uh, mēs, es domāju, tuvojamies ne tikai mūsu mērķiem, bet arī mūsu sapņiem. Tad es aicinātu balsot par paldies. Un eh, kā nākamo runātāju es gribētu pieteikt eh, Vautmanu. 99. Eh, gadā Eiropas Savienībā bija jautājums, kā mēs saucam Eiropu Eh, tika izvietots jauns amats eh, - augstais pārstāvis ārlietās. Šodien mēs visi zinām, ka, eh, ka Kisindžera jautājums, kam zvanīt Eiropā, nu, mēs redzam, kāda ir situācija Irānā un Irākā pēc ģenerāļa Soleimanijas slepkavības. Borela kungs, jūs Uh, jūs saucat kādu uh, Mišels, sauc Guteresu, uh, Merkeles kundzes zvana vēl kādam. Un uh, mums ir jābūt efektīvākiem, ne tikai uh, Kisindžera sakarā, bet lai aizstāvētu Eiropas intereses. Nu, sauksim jūsu uh, amatu, uh, amatu Ehm, Borela kungs, lai visi saprastu, nevis par augsto pārstāvu, bet Eiropas ārlietu ministru. Tas nozīmē, ehm, mums nepieciešams atcelt vienbalsīguma principu ehm, Eiropas padomē, Eiropadomē un attīstīt patiesu Eiropas aizsardzības savienību, uh, izveidojot patieso Eiropas armiju, kas var aizstāvēt Eiropas Savienības intereses. Ja kaut ko var mācīties no amerikāņiem, tad tas, ka spēcīga politika balstoties uz spēcīgu armiju rada lepnumu valstī. Un, Borela kungs, mēs cīnīsimies kopā ar jums, mēs šeit parlamentā. Paldies! Tālāk Noimans kundze viena minūte. Varbūt jūs varat izmantot kolēģi mikrofonu. Jā, kolēģi, situācija tuvējos austrumos eh, parāda, ka lielāks ieroču daudzums nepadara eh, stabilitāti reģionā lielāku. Diemžēl Danžāna kunga ziņojumā kritiska analīze pietrūkst. Vairāk naudas krīzes prevencijai. Makalister kunga ziņojumā gan ir rakstīts pretējais Nu, it kā izskatās, ka viss var palikt tā kā līdz šim. Ziņojumā vairāk kārt tiek rakstīts par to, ka ir nepieciešams palielināt eh, finansējumu aizsardzības jomā līdz 2%. Mums svarīgākais ir balstīties uz noteikumiem aizsardzības politikā ar proporcionālu sadalījumu starp civilām un militārām darbībām jo tikai tā mēs varam nonākt pie miera. Un tāpēc mēs arī atzīstam Dažāna kunga darbu, bet balsosim pret viņa ziņojumu, ja rītdien netiks apstiprināti mūsu grozījumi. Paldies! Paldies! Un tagad Riviera kungs uz minūti. Merci, Paldies, ja mēs runājam par diplomātiju, aizsardzību, drošību. Uh, ir eh, jārīkojas nekavējoties. Es ar uzmanību klausos jūs teiktajā, un ETP kolēģi šķiet eh, joprojām eh, tic nācijām, un ja mēs domājam, piemēram, par islamisma pieaugumu un demografisko attīstību mūsu valstīs, mums ir jāpadomā, vai tas patiešām uh, saskan ar mūsu vīziju par nācijām, kas brīvprātīgi sadarbojas Un, e, ja mēs runājam par aizsardzības e, fonda e, papildināšanu, mums, protams, ir jāsaprot, ka aizsardzība lielākoties ir tieši dalību valstu kompetencē. Mums ir jādomā arī par dalību valstu autonomiju. Mēs jāsakām, ka tā nav tā izvēle, kas ir atrunāta līgumos, un mēs neesam konsultējušies ar pilsoņiem par to visu. Uh, un ir ļoti daudz grozījumu, eh, kas tiek eh, domāti arī, lai eh, varētu bruņošanās, teiksim, lai varētu munīciju ražot. Visi šie grozījumi neņem vērā pilsoņu intereses. Paldies, un tagad Fotīgas kundze uz minūti. Paldies! Es runāšu galvenokārt par kopējo ārējo un drošības politiku. Mēs runājam par navigācijas brīvību, par dažādiem izaicinājumiem un arī par uh, kuģniecības uh, starptautiskajām tiesībām. Mēs uh, šodien uh, runājām par Irānu, un tas demonstrē, ka joprojām mūsu viedokļi ir šķelti Eiropas Savienībā. Un, eh, un eh, kvalificētā vairākuma ieviešana attiecībā uz būtiskiem lēmumiem varētu uh, uh, multilaterālismu apdraudēt. Paldies, un tagad uh, minūte Vaulesa kungam. Runājot par kopējo ārējo un drošības politiku un tās īstenošanu, tiek runāts arī par Eiropas Savienības militarizāciju. Un jāsaka, ka tas ir pret vairāku dalību valstu konstitucionālajām saistībām ir jābūt sadarbībai, un mēs runājam par sadarbību jaunā līmenī, un tas apdraud arī īrijas neutralitāti. Ja runājam par aizsardzības fonda papildināšanu, Tas uh, šķiet uh, ir saskaņā ar jaunākajām tendencēm visā pasaulē. Mēs nevaram to atbalstīt un nepiekrītam tam, ka dalību valstīm būtu jāgroza sava likumdošana, lai varētu palielināt uh, savu bruņojumu. Mums ir jādomā par šī koncepta. Uh, apšaubīšanu. Un es gribēju teikt, ka revīzijas palāta arī norādīja uz to, ka militarizācijas veicināšanu neatbalsta visas dalību valsts. Paldies! Paldies! Tagad eh, nākamais uzstāsies eh, Pušdemons Dikazamaho kungs. Minūte. Dear colleagues, senor Borrell, one of our strongest assets. Paldies! Jāsaka, ka viens no Eiropas Savienības lielākajiem ieguvumiem ir mūsu maigā vara, mūsu cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzības centieni, lai varētu aizsargāt minoritāti, eh, kas cīnās pret demokrātisko, kas cīnās pret um, diktatūrām eh, visā pasaulē un cīnās pret apspiešanu. Ja, piemēram, ANO darba grupa būtu, ko teiktu ANO darba grupa, ja kādā dalība valstī deviņi uh, pilsoņi, kas cīnās par demokrātiju, tiktu uh, ieslodzīti. Jāsaka, ka ANO noteikti būtu šokēta, uh, komisija izteiktu politiskas draudus. Bet kas notiktu tad, ja viena uh, no šīm valstīm būtu kāda ES dalība valsts? Bet tas viss notika Spānijā. Es gribēju patiešām dzirdēt, vai ir kaut kādi dubulti standarti, kad tas notiek pašmājās. Dubulti standarti ir viena no lielākajām problēmām, kas nodara arī kaitējumu mūsu ārlietu politikai. Mums ir jādomā par to, lai tie principi, ko pieprasām uh, ievērot citiem, arī tiktu attiecināt uz mums pašiem. Paldies, un tagad gals kundze uz minūti. Paldies! Uh, Ja runājam par kopējo ārējo un drošības politiku, mums, protams, ir jāgarantē pirmām kārtām mūsu pilsoņu drošība, aizsargāt ārējās robežas, cīnoties pret um, apdraudējumiem arī tādiem kā terorismu. Mums, protams, ir eh, jāizvairās no reģionāliem konfliktiem. Ja runājam par kopīgo drošības politiku, ir ļoti labi, ka vēlamies ieviest uh, kopīgu sistēmu Eiropā, bet līdz šim tas ir bijis tieši dalībvalstu pārziņā. Ungārijā Mēs esam ļoti daudz strādājuši, lai papildinātu mūsu armijas rindas, un esam arī atvēlējuši drošībai vairāk par 2% no mūsu IKP. Protams, Ir jāturpina arī sarunas ar, iestājas sarunas ar Rietumbalkānu valstīm. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības stabilitātei. Protams. Dalību valstīm ir uh, jābūt iespējai runāt par savām nacionālajām suverēnām interesēm. Paldies, un tagad Pīkulas kungs. vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. Istaknuta je uloga Europske unije ne samo u promoviranju Referenti uzsver ziņojumā, cik svarīga ir Eiropas Savienības loma veicinot mieru un drošību, un mums ir jāņem vērā pašreizējā ģeopolitiskā situācija. Ja mēs runājam par uh, kopējā ārpolitikas un drošības politiku, es ceru, ka šis ziņojums tiks pieņemts. Mums ir jārunā par Eiropas Savienības strateģiskajām interesēm. Šī gada um, pirmās nedēļas uh, ir bijušas ļoti trauksmainas, esam redzējuši uh, dažādus konfliktus, to sāsinājumu visā pasaulē. ES ir jābūt miera un stabilitātes garantam. Eiropas Savienībai ir jāturpina izstrādāt sava aizsardzības kapacitāte, un Balkāniem arī ir jāpievērš vairāk uzmanības, domājot par drošības un aizsardzības politikas pēctecību. Drošas eh, kaimiņu valstis ir mūsu eh, drošības un stabilitātes garants. Tāda ziņa mums ir jāsūt arī mūsu partneriem eh, Dienvidu un Austrum Eiropā. Mēs turpināsim cīnīties par spēcīgu Eiropu multilaterālā pasaulē. Protams, ir jābūt arī konkrētiem darbiem, kas sekos šiem vārdiem. Paldies! Tagad Lozo kundze uz pusotru minūtu riņū grupa. Fonderlajens eh, kundze teica, ka eh, komisija būs ģeopolitiska komisija. Jāsaka, ka ir ļoti daudz konfliktu, kas ieilgst eh, un atņem aizvien plašākus reģionus - Sīrijā, Lībijā, Tuvajos Austrumos. Tas skar mūs visus, un mums ir jāatskatās uz šo nevainības laikmetu. Eiropas Savienība ir miera projekts, un es patiešām augstu vērtēju ambīcijas valstīs, kas ir minētas šajos ziņojumos ir, protams, jādomā par multilaterālismu, par mūsu saistībām, un mums ir jāveido par tādu, jādomā par stabilu Eiropas aizsardzības mehānismu, kas ļautu mums būt autonomākiem tad, ja tas ir nepieciešams. Mums ir jāsaka, ka tā ir akūta nepieciešamība. Mums nevajag visu laiku pārmest amerikāņiem, ka viņi dara vairāk. Va pārāk daudz, un mēs nedaram pārāk uh, pietiekami. Un mēs uh, esam uh, patiešām aicināti darīt visu arī preventīvā aspektā, izmantojot pilnīgi visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Būsim vidutāji, būsim aktīvi, būsim arī uh, miera vēsts nesēji. Mums ir jāizmanto visas politiskās sviras, uh, izmantojot arī mūsu ekonomisko spēku. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka citas lielvaras uh, aizstāv savas ģeopolitiskās intereses, neieklausoties mūsos. Mums ir jārunā pietiekami skaļi, bet ir arī beidzot pienācis laiks rīkoties. Paldies! Tagad uh, ID grupas vārdā viena minūte Filipam Demanam. Jā, ir izskanējuši daudzi skarbi vārdi, tiek runāts arī par skaistiem principiem un arī ļoti daudz tiek eh, kults tukšu salmu.